Es jau tagad nosūtīšu eh, saņēmējiem, tagad es pasludinu sēdi par pārslaukt, eh, patraukt un slēgt eh, visiem vēl drošu māju ceļu.